kvalitītam ūdenim, lai tas būtu pieejams eh, pilnīgi visiem, un tā ir pamatiesību neatņemama sastāvdaļa. Kā arī ziņojumā ir norādīts, ka ir jāapkaro ūdens šķērdēšana. Mums eh, ir arī labāk jānodrošina ūdens kvalitātes mm, uzraudzība. Uh, mums ir arī izaicinājumi. Apmēram 40% dzeramā ūdens pazūd sadalas sistēmā. Un tas nav ilgspējīgi. Turklāt tas nav labvēlīgi ne no ekonomiskā viedokļa, ne arī no vides viedokļa. Tāpēc ir nepieciešami stingrāki pasākumi. Ir jādara tā, lai iedzīvotāji saprot un zina, cik daudz ūdens tiek izšķērdēts uh, tieši piegādes procesā. Mums ir arī jāpieņem stingrāk kriteriji attiecībā uz noteiktām vielām. Mums ir jāvēršās pret ķīmisko vielu klātbūtni, kā arī uh, jānodrošina tas, lai nebūtu endokrinās sistēmas uh, grāvējvielas sistēmā. Uh, jāskatās uz ūdens ņemšanas vietām. Ir pienācis pēdējais mirklis, ķerties vērsim pie ragiem. Uh, un izstrād, jāizstrādā kopīgi visa Eiropas lēmumi, kas uh, nodrošinās to, ka dzeramais ūdens ir ar augstu kvalitāti, arī nodrošinās efektīvu ūdens sadali, un tas ir mūsu pienākums šeit Eiropā. Mēs nedrīkstam uh, ignorēt riskus arī cauruļvados, un tas būtu jādara Eiropas līmenī un nevis dalībvalstu līmenī. Paldies tālāk, Hansen kungs, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Lai Eiropas Savienības pilsoņiem būtu lielāka uzticēšanās um, dzeramajam ūdenim no krāna, tā, ja tas tiešām notiktu, tad eh, tas ļautu samazināt plasmasas atkritumu apmēru no dzeramā ūdens pudelēm. Tas būtu ļoti labi eh, ja mājasemniecībās eh, tiktu dzerts vairāk krāna ūdens, tad eh, eh, plasmasas patēriņš varētu ievērojami samazināties un varētu ietaupīt ļoti daudz līdzekļu. Protams, ka ir nepieciešama stingrāki noteikumi attiecībā uz svinu un arī dažādiem patogēniem, jo ir jāstiprina ūdens kvalitāte. Uh, plasmasa pat par sevi jau kā e, sastāvdaļa dzeramajā ūdenī, e, tīpaši mikroplasmasas e, veidā, ir aktuāls jautājums. Mikroplasmas var atstāt e, sekas uz cilvēku veselību, tāpēc žēl, ka dalība valsts nav spējuši ērtāk, e, satvenēs, e, ātrāk nonākt pie risinājumā, lai nodrošinātu lielākam cilvēku skaitam pieeju dzeramajam ūdenim. 22. mārts bija pasaules ūdens diena. Būtu labi, ja uz to brīdi mēs būtu varējuši ap, eh, apstiprināt šo tiesību aktu, bet eh, tas nebija atkarīgs no mums. Vēlos pateikties eh, referentam Mišelam Dantēnam par lielisko darbu, un man arī žēl, ka tie, kas nevarēs atbalstīt šo ziņojumu balsojumā, neļaus spērt mums nepieciešamos soļus. Paldies tālāk, Šoidrovs kundze. Ďakuj za udelení slova, kolegyņā, kolegovē. Paldies, kolēģi. Ūdens ir dzīvība, ūdens ir strateģiska izēviela, un mums ir uzmanīgāk jāuzrauga šī resursa esamība. Eiropas Savienībā ir arī tādi reģioni, kur ir novērojams dzermā ūdens trūkums, un dzermais ūdens ir jāved no tālākām vietām dzeramais ūdens ir izaiviela ar strateģisku nozīmi, un tāpēc es arī atbalstu Eiropas direktīvu, kas šobrīd tiek pārstrādāta. Um, šī direktīva piedāvā pārskatīt uh, sākotnēju direktīvu pēc 20 gadiem, un es atbalstu pilnīgi visu piedāvāto. Šeit ir gan jāsēdā riskiem, jāuzlabo informācijas sniegšana, informācija ir jābūt caurskatāmai. Uh, Atbalstu arī to, ka noteikumiem ir jābūt stingrākiem attiecībā uz dažādiem faktoriem un to kontroli. Mums tomēr jācenšas, lai šis dzermais ūdens nekļūtu dārgāks dēļ visiem šiem pasākumiem. E, cilvēku veselība ir mūsu pirmā prioritāte, un tas ir jāpaturprātā e, dalībvalstis ir primāri atbildīgas par ūdens kvalitāti jo šeit darbojas subsidiaritātes princips. Un tas uh, attiecas arī uz piekļuvu ūdenim, jābūt uh, informācijas caurskatāmībai un informācijai jā, jābūt pietiekamā daudzumā, lai patērētājs uh, pilnībā apzinās visu problemātiku. Mums ir jābūt taupīgākiem, kā arī pateicoties struktūru fondiem, Daudzās dalībvalstīs ir uh, uzlabots, uzlabots ūdens um, apstrādes sistēmas, ratīrīšanas sistēmas. Mums jāsargā mūsu ūdens. Rībīkungs, divas minūtes. Jā, paldies priekšsēdētāji. Vēlos pateikties arī referentam Dantēnam. Mēs saprotam, ka ūdens ir ļoti svarīgs elements mūsu globālajā izdzīvošanas stratēģijā. Ļoti neliela daļa no ūdens resursiem ir dzeramais ūdens, saldūdens, tāpēc man prieks, ka nākamnedēļ 3. aprīlī 16.30 Briselē eh, prezentēsim ANO ūdens ziņojumu. Tas būs kā etalons gan mums, eh, gan citiem ilgspējīgas attīstības mērķi ir īpaši svarīgi, un mēs visi zinām, ka bez ūdens nav ilgspējības eh, pārtikas nozarē. Pārtikas nozarē ir nepieciešams ūdens, un septītais mērķis - atjaunojama energoresursī, arī tur mums ir nepieciešams ūdens. Tāpēc otrais, sestais un septītais mērķis ir īpaši svarīgi saistīti arī ar attīstības eh, politiku. Uh, Šeit ir e, jādod iespējas arī maziem vidējiem uzņēmumiem, tīpaši lauku reģionos, jo lauku reģionos ir nepieciešama tieši šāda infrastruktūra. Zinot, ka 50% cilvēku ka tiek e, nogādāti slimnīcās e, slikta ūdens lietošanas dēļ, tad mums ir tiešām jāīsteno izmaiņas šajā politikā Eiropā kur e, mazāk attīstītajā šīs pasaules valstīs miljoniem iedzīvotājiem nav pieeja tīram dzeramajam ūdenim, tāpēc es aicinu komisiju izstrādāt koncepciju attiecībā uz ilgspējīgas attīstības mēķi numur 6 attiecībā uz tīru ūdeni, lai tur varētu veikt investīcijas visā pasaulē un cilvēki gūtu labumu no šādas starptautiskas pieejas. Paldies! Procedura... Lielas paldies. Tālāk brīvais mikrofons. Pāriet, kungs. Vienu minūtu, lūdzu. Grācija, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos pateikties kolēģim Dantēram par lielisko veikumu šīs ziņas sakarā. Es vēlos atgādināt, ka pilsoņu iniciatīva tiesības uz ūdeni. Eh, palīdz nosprost eh, mērķi, kas ir arī ierakstīts kā sastais ilgspējīgas attīstības mērķos tiesības uz eh, tīru dzeramo ūdeni. Tāpat šis jautājums ir ļoti nozīmīgs attiecībā uz ūdens kvotātu Eiropas Savienībā. Bet arī mums ir jārunā par to, ka Eh, piekļuvu ūdenim ir viena no cilvēku pamatiesībām. Šī direktīva paredz minimālos Eiropas kritērijus, kas mūsos vieš lepnuma attiecībā gan uz kvalitāti, gan uz piekļuvu. Taču arī šī direktīva paredz lielāku caurskatāmību ūdens piegādes sektorā Eiropā un arī to, ka mūsu pilsoņiem un patērētājiem ir tiesības uz saņemt informāciju pārsniegtiem pakalpojumiem. Garantēt ūdens kvalitāti cilvēku patēriņam ir ne tikai tikai garantija mūsu sabiedrības veselībai, bet arī nozīmīgs sociāls sasniegums. Paldies! Paldies! Tālāk dosim vārdu komisāru kungam. Lūdzu, Avramopulos kungs. Paldies priekšsēdētāji, kolēģi. Es uh, ļoti ar um, lielu gandrību uzklausīju parlamenta viedokli un arī sapratu, ka Eiropas Savienībai ir jārīkojas, lai aizstāvētu pilsoņu interesi ik viens atbalsta seš, sesto ilgspējīgas attīstības mērķi, un, kas nodrošina labāk piekļuvu ūdenim. Es eh, redzu, ka tas ir atspogļots jau pirmajā lasījumā, un es saprotu, ka parlaments ķersies pie triologa ar ambiciozu pozīciju. Mēs esam gatavi cīnīties par ūdens kvalitāti, veselību un piekļuvu ūdenim. Komisija ir gatava eh, strādāt ar eh, likumu pieņēmējiem. Mēs esam kopā gatavi pildīt mūsu saistības un tiekties uz mērķiem. Mēs gribam, lai visi mūsu pilsoņi eh, būt, iegūtu garant, ar garantijām un aizsardzību tuvākajos gados. Un liels paldies par atbalstu un darbu. Paldies! Tālāk vārds eh, referentam Dantēnkam lūdzu. Priekšsēdētāji. Šī ir eh, pēdējā reize, kad es prezentēju ziņojumu šajā eh, parlamentā, un es gribētu paust to, kas man ir uz sirds pēc tam, kad es dzirdēju vairākas nepatiesību šovakar. Tad, kad mēs runājam par ūdens cenu, tā nav cena ūdenim, bet pakalpojumam. Tur ir iekļauta cauruļu cena, attīrīšanas stat, stats izmaksas, analīžu izmaksas. Es saprotu divus vai gandrīz miljonus pilsoņu, kas ir parakstījuši. Uh, E, prasību ūdens pie, pieejams visiem. Mēs visi atbalstam šo mērķi, bet es arī sadzirdu miljoniem patērētāju, kuri pieprasa uzturēt ūdens cēnu, veidot um, tādas taisnīgas investīcijas, kas ķem vērā um, patērētāju veselību un intereses. Mēs nevaram jokot ar zinātniskiem datiem. PVO mums sniedz regulāri datus, un tos mēs esam iestrādājuši Eiropas tekstos. Un tad, kad mums tiek apgalvots, ka ir jāiekļau zināms skaits parametru, tad vēl vajadzētu saņemt no Pasaules veselības eh, organizācijas izvērtēšanas metodu attiecībā uz cilvēka veselību. Mikroplastikā daļiņā mums nav šādas metodas. Endokrīniem perturbatoriem arī mums nav šādas. Uh, izvērtēšanas metodas. Jā, piekrīt, tur jāturpina strādāt, un tas ir jādara izlēmīgi, jo ūdens ir ārkārtīgi būtisks dzīvībai un piekļuva kvalitatīvam ūdenim. Visiem ir jāpadara par prasību. Un ja mums izdosies uzlabot uh, ūdensvada, ūdens kvalitāti. Ja mēs garantēsim to, ka visos apstākļos ikvienam ir tiesības uz kvalitatīvu ūdeni, ja mēs varēsim atteikties no ūdens plasmas modelēs, ja ir jāapzinās, ka Ūdensvada ūdens izmaksā tūkstoškārt lētāk nekā plasmas pudelēs iepildītais, kuram visi uzticās. Eh, priekšsēdētāji, komisāri, jūs esat vienīgie šajā parlamentā, kuriem priek, kur priekšā ir ūdensglāze. Paceliet šo glāzi uz 500 miljonu Eiropas patērētāju. Veselība mums ir jāturpina cīnīties par kvalitatīvu dzeramu ūdeni, un es paļaujos un uzticos tiem, kuri strādās pēc mums. Paldies referentam, ar to mēs beidzam diskusiju, un balsojums notiks rīts. Un tagad saskaņā ar darba kārtību mēs pārim pie kopīgās diskusijas attiecībā uz interoperabilitātes tā, jeb sadarbspēju starp um, Eiropas policijas un tie iestādēm. Nākošie runā, uh, referenti ir Nuno Melo un Jerunas Lenārs. Vispirms dodu vārdu referentam Lenāram. Paldies, priekšsādētāji! Šis sasaukums ir sev nospraudis mērķi stiprināt Eiropas Savienību, lai labāk varētu sadarboties cīņā pret noziedzību un terorismu, lai varētu labāk pasargāt mūsu robežas efektīvākā veidā un uh, sakot tam, lai kriminālie tīkli vairs nevarētu izmantot falšas identitātes eh, un izsprungtu no represīvām iestādēm. Šeit pat eh, Strasbūrā eh, netālu atrodas aģentūras Elīza serveri, kur atrodas serveri uh, E, kuros tiek uzglabāta informācija par robežķēršošanu. Tie atrodas bunkeros netālu. E, pavisam nesen šie serveri, kur atradās pāris kilometru attālumā, viens ar otru nespēja komunicēt. Un tas norāda uz trūkumiem mūsu drošības struktūrā. Tie ir tie aklie punkti, kur ir jālikvidē Un tāpēc arī šīs priekšlikums tiek sagatavots ar Eiropas pētījumu portālu. Po, e, policijas dienesti, tiesības sargājušās struktūras ar vienu klikšķi varēs atrast sev nepieciešamo informāciju un korektā veidā paveikt darbu. Uh, pateicoties arī šiem pakaldienestiem un biometriskajiem datiem, e, pirkstu nospiedumiem, mēs varēsim gūt precīzāku informāciju, jo mūsu rīcībā būs, mums un būs jāizmanto viena sistēma, kas būs daudz drošāk, vienkāršāk, citiem vārdiem labāk nebūs jāveic vairāki meklējumi, kas būs mērķiecīgāk, un mēs varēsim efektīvākā veidā izmantot enerģiju. Ar vienoto reģistru mūsu rīcībā būs biometriskie dati personām, kas nav no Eiropas, ar datiem. Kons, um, Dati būs viegli iegūstami, mēs varēsim kontrolēt to kvalitāti un arī vienkāršākā veidā garantēt uh, represīvo dienestu piekļūšai informācijai. Turklāt arī būs eh, vieglāka identifikācija personām bez dokumentiem. Tāpat eh, eh, gadījumā ar eh, multiplas identitātes personām mēs redzam, ka šādas identitātes dēļ noziedznieki ir varējuši izsprukt no policijas dienestiem. Piemēram, teroristiem ir bijušas 14 dažādas identitātes, un ar jauno sistēmu vairs šāda izsprukšana nebūs iespējama. Sākotnēji parlamentā mēs vēlējāmies, lai tiktu sagatavots priekšlikums, kas pilnībā respektē e, pamatiesību hartas prasības. Mēs atteicāmies parakstīt tādu tekstu, kas Eh, pārkāp šo hārtu. Eh, mēs arī pie tā pieturējāmies, mēs ne, nepieprasām uzkrāt vairāk datus, mēs vēlamies to izmantot efektīvākā veidā. Un mūsu rīcībā būs jaunas aplikācijas, kas būs mūsu pilsoņu rīcībā, lai varētu nodrošināt viņu tiesību ievērošanu. Šis ir jauns regulējums, kas atver jaunu nodaļu mūsu tiesību sargājošo uh, Eh, struktūru darbā. Un es vēlos pateikties arī mm, komisāram Avromopulos, kurš bija ļoti mobilizēts šī dosies sakarā. Tāpat es vēlos pateikties koģim Melo, visiem līdzstrādniekiem un padomniekiem, kuri mums palīdzēja šajā darbā un domāju, ka šis teksts vainagosies panākumiem. Uh, Eh, šis teksts būs noderīgs mūsu pilsoņiem, policijas dienestiem, robeža apsardzēji, eh, kad visi šie dienesti varēs eh, strādāt ar labiem instrumentiem. Paldies, vārds referentam Nuno Melo. Paldies, priekšsēdētāji. Ko, Komisārkungs, par ko mēs šodien runājam? Mēs runājam par piekļuvi informācijai, ļoti būtiskai, lai šī informācija tiktu sniegtu ātrā, sistemātiskā un efektīvā veidā, bet arī kontrolētā veidā, kas ir ļoti nozīmīgi tam, lai mēs varētu kontrolēt mūsu ārējās robežas, eh, apkarot noziedzību un terorismu. Šodien vēl ir ļoti sarežģīti noteikt atsevišķus gadījumus, kad pastāv daudzkārtējas identitātes un noziegumus un krāpnieciskās darbības, kas tiek īstenots izmantojot šādas identitātes. Tāpat arī mēs nevaram teikt, ka informācija nepastāv vai nav pieejama. Neraugoties uz to, ka informācija netiek uh, Eh, sadalīta, bet tomēr ik viena struktūra aizbarikātā veidā darbojas savas profesijas un dienestu ietvaros, un šī informācija netiek koplietota un nav neviena sistēma šobrīd, kas būtu pietiekami efektīva un sadarbspējīga. Un tieši tāpēc mēs pie šī priekšlikuma strādājām Eiropas parlamentā krietni ilgi un strādājām tādā veidā, lai ik viens varētu sniegt savu devumu. Un referenti, līdzreferents, kuram esmu ļoti, ļoti pateicīgs, kas ir deputāts Lēners, tāpat arī uh, komisāriem eh, Kingam, Avramopulosam, eh, kuri bija klāt mūsu sanāksmēs un sniedza ļoti noderīgas atbildes. It īpaši tas ir nozīmīgi starp institūciju sadarbības ziņā, starp e, parlamentu un komisiju, kad mums bija izpratne kopīgi par prioritāriem jautājumiem, kas ir ļoti būtiski mūsu pilsoņiem. Un arī tādējādi tekstā ziņojumam, kas ir ļoti tehnisks, mēs visi e, darba gaitā vienlaicīgi arī mānījāmies un šodien varam garantēt e, to, ka tad, kad šie, šīs funkcijas sāks darboties, mūsu pilsoņi pilsoņi atradīsies lielākā drošībā nekā šobrīd. Ja izskanēja e, problēma ar daudzkārtējām identitātēm pilsoņiem, atcerēsimies terorisma atentāts Vācijā, kāds te. Eh, bija eh, notvērti teroristi, kuri bija gan saņēmuši patvērumu, gan izmantoja 14 atšķirīgas eh, identitātes. Viens no tunisiešu pavalsniecības teroristiem bija reģistrēts ar septiņām atšķirīgām identitātēm. Mums ir jārīkojas, lai nenonāktu stāvoklī, kāda Eh, kuras eh, atsevišķos gadījumos pilsoņiem ir grūti izprast, piemēram, kāda netiks saņemta eh, savlaicīga informācija par atentātiem Francijā vai Beļģijā. Un tas viss, šīs problēmas notika tāpēc, ka nebija sistēmas, kuras spētu uh, operatīvā veidā nodot tālāk informāciju un dienesti spētu tās eh, izmantot. Tas turpmāk vairs nevarēs notikt. Mēs nodro, mums ir jānodrošina efektīva kontrola uz mūsu ārējām robežām, te ir jākļūst par prioritātu un, jā, tā nebūs par prioritāti, tāda mūsu reakcijas trūkums atspogļosies diemžēl vēlāk kā upuru skaits, kā uzbrukuma skaits, un tieši tāpēc mums ir jāstrādā savu iespēju robežās, lai to nepieļaut. Mums ir jārīkojas efektīvi šajā cīņā, un es ar lielu lepnumu nobeidz šo mandātu, esot līdzreferents šajā iniciatīvā, šajā ziņojumā, un uzskatu, ka mēs esam sasnieguši auglīgu rezultātu. Un tāpēc vēlreiz vēlos pateikties visiem, kuri pie šī teksta strādāja. Paldies, un tagad dodu vārdu komisijai vispirms komisāram Avramopulosam, pēc tam Kinkam, kuram saku paldies par viņa klātbūtni sviežzālē šovakar. Anche io, signor Presidente, grazie tanto. Liels paldies! priekšsēdētāji. Šī diskusija ir izšķirīgs moments Eiropas Savienībai. Visticamāk, es tā saku, ir arī vēl kāds cits jautājums, kas ir ļoti svarīgs. Bet eh, īstenībā šīs te ir pēd, pēdējā reize, kad mēs runājam par drošības jautājumiem plenārsēdē. Un eh, arī ir šeit iespēja saprast, cik daudz mēs esam sasnieguši piecu gadu laikā. Pirmo reizi plenāra sēdē mēs runājam par šo jautājumu 2014. gada beigās. Un mēs uh, sapratām, ka ir nepieciešams uzraudzīt to, kā dalība valstis sadarbojas uh, drošības jomā. Uh, nācās runāt par to, kā pārvarēt drošības tabū, kas bija izplatīti pagātnē. Un mums nācās eh, sākt runāt par kopējo drošību Eiropā, un šos jautājumus var izsināt tikai ar uzticību un sadarbību. Un eh, šodienas debate eh, norāda uz lielisko progresu, ko mēs esam sasnieguši šo piecu gadu laikā. Mūsu informācijas sistēmu sadarbspēja, vai tā ir robežu, vai migrācijas, vai drošības jomā, šāda sadarbības skar ikvienu no mums sadarbspēja ir tā, tāds vingrinājums, kur mēs pārvaram šos izolētos torņus, un mēs gribam integrēties, un tas ir solis, kas ir joprojām ārkārtīgi vajadzīgs šobrīd, jo mēs gribam labāk aizsargāt mūsu pilsoņus un labāk pārvaldīt mūsu kopējās ārējās robežas, līdz ar to arī labāk pārvaldīt migrācijas plūsmas. Un šī iemesla dēļ es gribētu arī pateikt, pateikties eh, abiem līdzreferentiem, gan Lenerts kungam, gan arī Melo kungam. Es gribētu pateikties arī visiem ēnu referentiem, ēnu referentu asistentiem par to, ka visi, visi eh, tiešām ir sapratuši, cik svarīgs ir šis priekšlikums, eh, ar kur mēs nācām klajā pirms gada. Sadarbspēja ir pats efektīvākais veids, kā mēs varētu apkarot mūsu uh, darbu fragmentāciju. Mēs varam sekt informācijas plaisas un mēs varam arī kopīgiem spēkiem cīnīties par tādu parādību, ka noslēdznieki šķērso mūsu robežas bez eh, konstatēšanas. Un šeit mēs tiešām rādam, kā, ko var panākt Eiropas Savienība, kā mēs varam sniegt atbalstu gan policijas, gan tiesiešā darbiniekiem, gan robežsargiem, lai labāk aizsargātu mūsu pilsoņus. Sadarbspēja norāda, ka Eiropas Savienība spēr izšķirīgus soļus iepretim drošai Eiropas Savienībai. Mēs kopīgiem spēkiem varam cīnīties eh, pret drošības un, un migrācijas izaicinājumiem. Mēs to darām visaptveroši un saliedēti. Un visi šie pasākumi ir bijuši procesa gaitā. Un, Arī šai laikā mēs esam akcentējuši to, ka pamatiesības tiek pilnībā uh, respektēts. Sadarbspēja nav kāds um, lielais brālis vai arī superdatubāze, nekas uh, īpaši nemainās tādā ziņā, ka ikvienam darbiniekam būs iespēja piekļūt ikvienai nepieciešamai informācijas sistēmai. Uh, Pamatiesību aģentūras iesaistīšanās, Eiropas datu aizsardzības iestādes iesaistīšanās jau no pirmās dienas rāda, ka drošība un privātums ir viens medaļas divas puses. Un Eiropas Savienība gan var, gan arī uh, to, tas ir jādara, ka nodrošinās šīs procedūras. Uh, Kolēģi, mūsu pilsoņi grib redzēt drošāku Eiropu, un mēs to redzam un konstatējam ikvienā publiskā aptaujā. Arī dzirdam, ko saka mūsu iedzīvotāji ikvienā sanāksmē un sadarbspēja. Tai varētu būt izšķirīga nozīme. Tā parādīs veidu, kā vislabākā veidā mēs varam izmantot informāciju, lai pilsoņi būtu droši. Vēlēšana gadā tas ir īpaši svarīgi. Mēs veicam konkrētus pasākumus, mēs reaģējam uz bažām, kas ir izskanējušas no iedzīvotāju puses, un mēs varam pamatoti lepoties ar šo sasniegumu. No sirds pateicos eh, pilnīgi visiem, kas piedalījās šajā darbā, un eh, gribu pateikties eh, abiem referentiem, Lenarsa kungam, Melo kungam. Milzīgs paldies manam kolēģim Kinga kungam par um, arī vēlēšanos un aktīvu darbu, kas ir novedis pie šī veiksmīgā rezultāta. Paldies, Abramopulusa kungs. Tālāk komisijas vārdā runās Kinga kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, godējumie deputāti. Mēs būtu varējuši nākt klajā ar labāku nosaukumu. Bet eh, sadarbspēja ir ārkārtīgi svarīga lieta. Mēs jau dzirdējām iemeslus, kāpēc tas ir tik ļoti svarīgi. Un mēs sākām darbu uzdodot jautājumu cilvēkiem, kas strādā šajā jomā, kā mēs varētu palīdzēt. Un darbinieki teica, ka problēmas eh, rodas ar informācijas izmantošanu, tās lietošanu. Ir ja tīpaši e, liels problēmas bija saistīts e, ar to, kā identificēt, kā konstatēt tādus e, cilvēkus, kas ceļo vai ierodas, izmantojot dažādas identitātes. Un mēs jau esam dzirdējuši pie kādiem traģiskiem notikumiem šāda identitāšu izmantošana ir novedusi. Un e, tie darbinieki, kas strādā uz vietām, bija bieži vien vīlušies, nebija apmierināti ar to, e, kā bija iespējams izmantot ES datubāzes. Nebija apmierināti ar to, kā šīs datubāzes savstarpēji sadarbojas. Dažkārt tas vispār nenotika un nebija nekādas mīja darbības. Uh, mēs eh, apņēmāmies palīdzēt eh, darbiniekiem veikt savu darbu. Tie darbinieki bija gan policijas, gan robežsardzes darbinieki. Mēs eh, apņēmāmies izdarīt tā, lai informācija, kas mūsu sistēmās ir pieejama, būtu arī izmantojama vislabākajā veidā, lai mēs varētu tiešām šīs izolācijas vai plaisas vai tukšās vietas attiecīgi sakārtot, lai tās nebūtu. Uh, un tas eh, pilnībā atbilda mūsu eh, pilsoņu gaidām un vēlmēm, kā teica komisāra kungs. Daži to uzskatīja par pašsaprotamu lietu, un tieši tāpēc eh, tas ir ļoti svarīgi, visi šie soļi, ko mēs spērām. Un no paša sākuma visi iesaistītie šajā mm, komplicētajā arī jūtīgajā sistēmā iesaistītie saprata, ka uh, Šeit ir jānodrošina um, attiecīga ļoti precīza pārvaldība, lai sadarbspēja būtu veiksmīga. Un šeit ir jāatzīmē un jāpapildina arī visi iepriekš runātāji, um, ka mēs sasniedzām rezultātus strādāt visi uh, kopā. Uh, parlaments, padome, uh, parlamenta komiteja, datu aizsardz datu mm, uzraugs, arī pamatiesība aģentūra, visi iesaistītie. Uh, Un, um, manuprāt, tas bija ļoti pozitīvs paraugs, kā mēs varējām integrēti strādāt, kā mēs varējām ņemt vērā dažādus viedokļus, ko pauda visi iesaistītie, visi ieinteresētie no pašiem pirmsākumiem. Mēs arī parādījām, ka mēs uh, varam arī veidot integrēto politiku, no paša sākuma integrējot jau gan datu aizsardzības iestādes, gan arī uh, Mm, pamatiesība aģentūras eh, ieguldījumu, jo tieši šīs iestādes jau no paša sākuma varēja pārbaudīt, eh, vai mūsu darbi, mūsu iniciatīvas pilnībā saskan ar pamatiesību postulātiem. Mēs eh, domājam, ka mūsu darbs uzlabos Schengena sistēmu, uzlabos arī iekšējo drošību visās dalībvalstīs tiesībās ir dzīves iestādes un robežsardze iegūs uh, vieglāku piekļuvi tai informācijai, kas ir nepieciešama ikdienas darbā, un šīs un citas iestādes arī varēs eh, labāk konstatēt personas, kas ir reģistrējušās ar dažādām identitātēm, eh, un tad varēs konstatēt šāds noziedznieks un arī atvieglot ceļo, ceļošanu tiem, kam šī identitāte ir pilnībā likumīga. Mums ir jādomā par to, kā aizsargāt pamatiesības, tāpēc arī datu aizsardzība būs eh, strikti nepieciešama un proporcionāla, nekādi lieki dati netiks vākti. Un eh, šeit šī kontrola no Eiropas parlamenta puses un uzraudzība no mm, parlamenta deputāta puses tiešām ir precizējusi arī uh, Um, aizsardzības mehānisms, piemēram, uz to, kas tiek iekļauts um, ties, tiesībās iegūt informāciju. Esmu gandrīz šo darbu uzskatu, ka e, šeit tiks izmantotas gan novatoriskas tehnoloģijas, būs labāka drošība, bet tāpat laikā ir iestrādāti arī aizsardzības mehānismi, lai nodrošinātu datu drošumu, kā arī ievērotu pamatiesības. Es personīgi ar prieku strādāju ar abiem uh, referentiem, gan Lenersa kungu, gan Melo kungu. Arī ar prieku strādāju kopā ar pāriem kolēģiem, kas bija komandā. Es zinu, ka tas nav pieņemts šeit, bet tomēr es gribētu dažās sekundēs arī pateikties komisijas darbiniekiem. Ko komandai kopā no komisijas puses, jo mēs strādājam daudzas stundas visi kopā, un lūk arī rezultāts. Un tik līdz šis likumdošanas akts tiks pieņemts, tad mm, tas tad būs atkarīgs pilnīgi no visiem mums, runājot par īstenošanu tieši mm, EU Līza ir aģentūra, ko atbalsta arī šis mm, parlaments. Tas radās pie īstenošanas, un mums ir jādara viss, lai mūsu piedāvātie pasākumi tiktu arī realizēti. Inovācijas tiešām dos rezultātu, ja uh, šīs inovācijas un jaunievedumi tiek īstenoti kolektīvi Eiropas Savienības līmenī un katrā dalībvalstī. Esmu pārliecināts, ka parlaments vēlēsies turpināt veikt šo uzraudzības funkciju pār šo failu, kā arī vēlēsies uzraudzīt īstenošanu. Un mēs no komisijas puses sniegsim savu atbalstu, arī tur, kur nepieciešams būs finansējums. Uh, Un mēs arī gad, nepieciešamības gadījumā izmantosim komisijas īstenošanas kontrolas pilnvars. E, tad šis rezultāts ir ļoti labs un uzlabos drošību Eiropas Savienībā. Lielas paldies visiem iesaistītajiem. Paldies e, Kinga kungam tālāk no politiskajām grupām uzstāsies. Eh, runātāji. Pirmais ir Radeokungs, un šobrīd zilās kartītes netiks pieņemtas. Lūdzu, tautas partijas vadā Radeokungs. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra Avramopolus kungs, komisāra Kinga kungs, dāmas un kungi. Vēlos sākt ar pateicību referentiem par viņu paveikto darbu pie šiem ziņojumiem Pēc teroristu uzbrukumiem pēdējos gados mēs konstatējām eh, lielus pārāvumus Eiropas Savienības drošības sistēmās, eh, iestāžu rīcībā ir liela apjoma dati, bet viņi ar to neapmainās, jo nav nepieciešamā mehānisma viņa rīcībā. Jā, Eiropas Savienība ir izstrādājusi dažādas sistēmas, bet katrai no tām ir specifisks mērķis un uh, informācija šīs sistēmas, katras sistēmas iekšienē uh, nav paredzēta apmaiņai ar citām sistēmām, tāpēc ir ļoti svarīgi nodrošināt sadarbspējas ar dažādām sistēmām. Vienkāršākiem vārdiem sakot, ir nepieciešams nodrošināt, ka dažādās Eiropas Savienības datu bāzes, vīzu informācijas sistēma, Schengen informācijas sistēma var savā starpā komunicēt, lai policists vai robežsargs, tad, kad veids konkrēts personas pārbaudi, varētu redzēt, vai gadījumā kādā no sistēmām nav izsludināts brīdinājums par konkrēto personu. Man ir prieks, ka kompetentās iestādes tagad varēs veikt uh, aiz, uh, aizdomās turamos personu visaptvarošu pārbaudas, balstoties uz informāciju un biometriskajiem datiem. Un viņi spēs arī konstatēt, vai personai nav uh, daudzas identitātes, vairākas identitātes izveidotas, un viņi varēs arī labāk izvērtēt to, vai konkrētā persona nerada draudus Eiropas drošībai. Uh, vienlaicīgi nepārkāpjot eh, nevainīgu cilvēku tiesības, jo tiks garantēta personīgo datu aizsardzība, jo tikai autorizētam personālam būs piekļuve šai sistēmai. Lai, lai nodrošinātu sadarbspējas veiksmi, dalību valstīm ir Eiropas datu bāzēs jāievada augstu kvalitātes informācija, un tikai tā mēs varēsim cīnīties ar terorismu un uh, nelegālo migrāciju. Dalīkums tālāk. Šie tiesību akti nav eh, viegli pieņem. Mans kolēģis Nīdermiller kungs un es eh, strādājām eh, cītīgi pie tā, lai kompromisi ievērotu cilvēku pamatiesības un tiesības attiecībā uz visiem datiem par cilvēkiem, kas tiek saglabātas mēs, sociāldemokrāti, nebijām nevienā brīdī gatavi mazināt datu aizsardzības principus un pamatiesības eh, iedzīvotājiem. Mums drošība vienmēr bijusi prioritāte, bet tikpat liela prioritāte arī datu aizsardzība. Sarunu laikā mēs vēlāmi, vēlējāmies nodrošināt efektīvu informācijas apmaiņu starp Eiropas Savienības informācijas sistēmām ar profesionāļiem uz vietas, policistiem, robežsargiem, eh, migrācijas eh, darb, joms darbiniekiem un e, vēstniecību darbiniekiem. Tāpēc arī iekļauts e, stipras normas attiecībā uz um, to, kā aizsargāt pilsoņu privātumu un viņu personīgos datus. Tāpēc mēs arī prasījām izveidot tīmekļa portālu, kur cilvēki varēs saņemt informāciju par to, kā dati tiek glabāti datubāzēs. Uh, ja kaut kas ir noticis nelegāli vai nelikumīgi, lai viņiem būtu iespēja vērsties pie konkrētās iestādes un prasīt savu datu labošanu. Mēs nevēlamies atmest tiesības, kas ir mūsu cilvēkiem, un tur ir nepieciešams līdzsvars. Paldies, tālāk Stīvens skundze. Voorzitter, collega's. Dit wetgevingspakket regelt de. In... Paldies, kolēģi! Šī leģislatīvā pakete sakārto interoperabilitātes, jeb sadarbspējas jautājumu Eiropas datiem esošās datu bāzes, tāpat kā uh, vīzu sistēma, kas ir reformēta, un citas datubāzes, kas ir būtiskas, tām visām ir jāparedz sadarbspējas. Ārzemnieks, kurš saņem vīzu uz Eiropu, var izrādīties noziedznieks, terorists un tiem visiem ir jātiek kontrolētiem, varētiem kontrolēt pateicoties vienotai vienkāršai sistēmai. Ir jādod iespēja salīdzināt pirkstu nospiedumus un arī e, noteikt multiplās identitātes, ja tāds gadījums ir. Tā. Un Eh, pa šobrīd eh, ikvienam policistam eh, ir jākonsultējas ar nacionālā līmeņa datubāzi. Tas nevar darboties kopējā sistēmā. Mēs pēdējā laikā esam saskārušies ar to, ka daudz ārzemnieku nelegāli šķērso Eiropas Savienības robežu, kas rada draudz iekšēji drošībai. Šajā gadījumā es atsaucos uz teroristu uzbrukumiem, kas ir bijuši, un pateicoties sadarbspējīgām sistēmām, mēs varēsim labāk kontrolēt robežas, labāk nodrošināt mūsu drošību, labāk cīnīties cīnīties pret nelegālo imigrāciju. Un šis teksts dos iespēju eh, policijas ierēģiem, robežsargiem eh, labāk izpildīt savus pienākumus. Bet atcerēsimies, ka būtiski ir datu aizsardzība. Mēs nevaram akceptēt to, kā ka šeit mēs paliekam nabaga radinieki nostājā. Es ceru, ka šī leģislatīvā pakete tiks pieņemta un dalība valstis to piemēros maksimāli drīz. Un tagad vārds Žerāram, deputāts Deprēm. Paldies, priekšsēdētāji! Labvakar, komisārkungs! Šodien ir svētku diena, jo uz vienam debatēm mums ir e, klāt divi komisāri, kuri savā starpā sarunājas, kur neko neklausās, bet tomēr viņi ir klāt. Šis ir dosie, kura beigas es gribēju pa, panākt šī sasaukuma laikā. Pēdējo gadu laikā mums ir izdevies e, modernizēt vairāk sistēmas, nosaukt viss, EDAK, ETJAS, e, e SIS un vēl citas. Bet ir viens aspekts, kas samazina to darba spēju un sniegumu, kas liek zaudēt laiku, eh, un tā ir interoperabilitāte interoperabilitāti, kas nāk ar četriem jauninājumiem, ko es atbalstu. Es atbalstu jaunā meklēšanas portāla izveidošanu, ar kuru policisti un robežsargi vienlaicīgi var pārbaudīt visas informācijas sistēmas, kas ir saistāmas ar drošību, taisnīgumu un āriem robežām. Tā vietā, lai tās ar tām konsultētos ar katru atsevišķi. Es apsveicu multiplās identitātes noteicēju ar kuru palīdzību varēs noteikt krāpšanos ar identitātēm, pateicoties tam, tie aklie punkti, kas līdz šim deva iespēju vienu personu e, reģistrēt dažādās datubāzēs, izspruka no reālās identificēšanas iespējām. Es apsveicu kopējā uh, um, uzskaitījumu izveidošanu, kas uh, varēs atspoguļot trešo valstu personu klātbūt Eiropas teritorijā, un visbeidzot es apsveicu biometrisko datu iekļaušanu. Tāpat atgādinu, ka ļoti svarīgi ir tas, lai ne, lai visi noteikumi attiecībā uz datu aizsardzību katrai sistēmai varētu tikt piemēroti. Noslēgumā es vēlos apsveikt mūsu kolēģis Irunu Lenāru un Numelo par viņu darbu kvalitāti, un es jums solu Alde grupas atbalstu balsojumā. Priekšsēdētāji, ja tā ir pēdējā reize, kad es uzstājos parlamenta sēžzālē, es esmu. Es būšu gandarīts, ja tas būs bijis šī dosie sakarā. Paldies, Deprēkungs, un nākošais runātājs divām minūtēm deputāts Frāns. Liebe Kolleginnen un Kollegen! Paldies, kolēģi! Debates par sadarbspējas nodrošināšanu starp Eiropas Savienības datubāzēm nav tikai un vienīgi tehniskas debates. Šeit runa īstenībā par ļoti politisku jautājumu. Eiropas datu uzraugs mūs brīdināja. Šāds solis eh, nozīmē, ka nebūs vairs atpakaļceļa Eiropas Datu aizsardzības komiteja, toreiz vēl kā 29. panta darba grupu, grupa, arī pauda savas bažas. Kāpēc mūsu eksperti, mūsu pašu eksperti brīdina mūs par to? Datu aizsardzībā ir princips saistībā ar mērķi. Mums ir jāizvērās no tā, ka valsts par mums zina visu un centralizēti glabā visus šos datus, bet tieši to mēs radām uh, ar, ir, ierobi, ar ierosināto CER. Tas ir centrālais identitātes reģistrs, eh, kur būs piekļuve daudziem cilvēkiem. Mēs radīsim datu bāzes monstru, kur būs iekļaut ne tikai noziedzi, noziedznieki un pārkāpēji, bet arī nevainīgi pilsoņi. Konservatīvie bieži vien min kā piemēru Berlīnes Ziemassvētku tirdziņu uzbrucēju gadījumu. Vēlos norādīt gan, ka iestādēm bija gadiem ilgi zinām šī persona un, un viņi to novērtoja. Kas īsti sagāja greizi novērošanas procesā, to izvērtē izmeklēšanas komiteja. Bet identitāte tur nespēlē nekādu lomu. Uh, Šeit mēs esam nonākuši pie punkta, no kurienes nav atgriešanās datu aizsardzības jomā. Šāds centrāls identitātes reģistrs ir milzīgs eh, vilinājums jebkuram hakerim, kas varēs eh, nopelnīt eh, milzīgu naudu piekļūstot pie šiem datiem, un es nemaz negribu iedomāties, kam, kādiem mērķiem tas var tikt izmantots. Mēs nevaram piekrist šai pieejai. Šeit var saprast, ka tiks radīta nevajadzīga, dārga, jauna infrastruktūra, no kura galvenā ieguvēja būs tie, kas tirgo infrastruktūru un programmatūru. Tāpēc e, mums arī e, ir jāizslēdz e, tuvošanās policijaskai valstī, un tāpēc zaļie nevarēs atbalstīt šo pieeju. Paldies tālāk, Ernsta Skundze! Jā, atcerēsimies tiešām minēto Amrī lietu, kur eh, tiesības sargājušas iestādes izgāzās. Ne jau tik daudz eh, kaut kādu vairāku identitāšu dēļ, bet gan tādēļ, ka satversmes aizsardzības eh, birojas atteicās no šīs personas uzraudzīšanas. Un kas notika? Uh, Nu, ja mēs vēl varam saprast tādu Eiropas līmeņa meklēšanas portālu, lai varētu ātrāk identificēt personas, bet eh, tagad mēs dabojām četras datubāzes bez jau minētājiem - biometriskā salīdzināšanas portāls, vienotās identitātes reģistrs, reģistrs daudzajā eh, identitātēm. Tas, kurš runā par sadarbspēju, nu, šeit tiek daudz melots, teikšu, kā ir. Šeit tiek atcelts datu vākšanas mētiecīguma princips. Un kā jau datu uzraugs e, sacīja, tas ir punkts, no kura nav atgriešanās. Jo, ja tas viss tiek centralizēts, tad aizsardzība pazūd. Līdz ar to da, iedzīvotāji dati kļūst par pieejamu resursu valstī, kas var veikt cītīgu uzraudzīšanu. Uh, Un, ja, ja mēs to sasaistām vēl ar migrāciju, tad migrācija un noziedzība tiek samest vienā eh, kopējā datubāzē, un trešo valstu pilsoņi, kas katru reizi tiek identificēti, un šie dati var tikt izmantoti jebkurā brīdī. Un tas viss ir saistībā ar bio metriskiem datiem. Sāksim ar trešo eh, valstu pilsoņiem, pēc tam arī mums visiem. Laipni lūgti jaunā skaistajā pasaulē. Paldies, Ferrāras kundze, tālāk. Paldies, priekšsarētāji, kolēģi. Šī mm, normatīvo aktu pakete ir ļoti svarīga policijas un tiesvisvargājušo iestāžu sadarbībai, lai uzlabotu informācijas apmaiņu, jo tas ļaus stiprināt Eiropas Savienības iekšējo drošību. Kopš eh, uzbrukumiem Parīzē mēs esam sapratuši, kādas ir struktūrālās nepilnības un cik svarīgi ir apmainīties ar datiem un informāciju. Šeit sadarbspēja ļaus apmainīties ar informācijas ar datubāzēm un sniegs eh, atbalstu nacionālajiem iestādēm robežu jautājumos, drošības jautājumos, vīzu jautājumos, uh, ieguvēji būs visas dalību valstis, būs daudz vieglāk konstatēt tās personas, kas rada draudus. Un ļaus arī vieglāk eh, veikt kriminālu vajāšanas darbības. Tas ir iespējams ne tikai tāpēc, ka būs laba informācija pieejama, bet eh, galvenokārt tādēļ, ka varēs apmainīties ar šo informāciju. Paldies referentiem par lielisko darbu. Nīdermiller kungs tālāk. Paldies priekšsarētāji. Vispirms ļaujiet man pateikties referentiem par šo darbu. Tā bija lieliska sadarbība. Jonams Leners, ar kuru es īpaši cieši sadarbojos. Darbs nebija viegls, absolūti nē. Sociāldemokrāta grupai bija vairāk iebildumi pret šo dosieju piemēram, e, pret to, ka mēs e, pārstrādājam mūsu tieslietu iekšlietu datubāzes un radam sadarbspēju starp šīm datubāzēm. Es esmu pārliecināts, ka šīs datubāzes tika izveidotas atšķirīgiem mērķiem, un tas netika izdarīts nejauši. Tā bija paredzēts. E, to nodalīšanai bija savi iemesli. Protams, ka mēs apzināmies, ka Eiropā mēs saskaramies ar izaicinājumiem drošības jomā, un es saprotu, ka mums ir nepieciešams sistēmas, kas ļauj mums cīnīties ar identitātes krāpniecību, un uh, ir nepieciešams uh, atvieglot atbildīgo iestāžu darbu, bet tāpat laikā mēs labi apzināmies, ka ļoti svarīgs jautājums arī datu privātums. Tas ir ļoti sensitīvs jautājums, un tāpēc šo sistēmu reformai ir jābūt ļoti pārdomātai. Līdz ar to vēlos jums norādīt uz bažām, ko pauda gan pamatiesība aģentūra, gan Eiropas datu aizsardzības uzraugs. Viņa pauda bažas par to, vai nepieciešams eh, centralizēti pārvaldīt šo datu pārbaudīšanu, arī par attiecībā uz samērīgumu mūsu paredzētajiem pasākumiem. Tāpat vēlos norādīt, ka nevar automātiski pieņemt, ka trešo valstu pilsoņi pēc definīcijas jau veido draudus mūsu drošībai. Tas jau nu ir par daudz. Tāpat esmu eh, nobažījies par tendencēm, ko redzu saistībā arī ar šiem ziņojumiem, ka tad, kad mēs runājam par drošību, um, mēs tālāk cenšamies ierobežot pamatiesības. Man tas rada bažas. Baidos, ka mēs izveidosim tādu e, Eiropu, kur pamatiesības e, konkurē ar drošību, un tā tas nevarētu būt. E, pēc debatēm uzskatu, ka mums ir lielisks un atbalstāms kompromiss. Paldies tālāk Valēro kundzi. Paldies, priekšsēdētāji! Man ir jāatzīst tas. Datu bāzes man bija kaut kas jauns. Es esmu mi migrācijas joms eh, juriste. Esmu strādājusi ar eh, robežu jautājumiem, dažādiem aspektiem. Eh, līdz ar to arī uz šo jautājumu skatījos no migrācijas viedokļa. Mans skatījums uz šo priekšlikumu ir tāds, ka tas līdzinās kopīgai tendencei, ko eh, redzam. Šobrīd galvenais mērķis ir neļaut cilvēkiem ierasties Eiropā, neļaut ceļot viņiem. Šīs pārbaudas nav paredzētas cilvēkiem izbraucot no valstīm. Mums jāskatās uz savām vērtībām, principiem. Ja mēs turpināsim pieņemt tiesību aktus, ar kuru tiek grautas eh, cilvēktiesības, tas jau nenozīmē, ka migranti vairs neieradīsies. Kā tad ir ar mūsu bailēm? mēs īstenībā pārkāpjam tiesības, tad, piemēram, datu privātumu. Mēs eh, apgalvojam, ka migranti ir eh, potenciālai noziedznieki. Mēs, mēs sapludinam šos principus, un tas ir pret visu to, ko es, eh, kam es ticu un kam ticu polit, mana politiskā grupa. Ja šeit tiktu apvienots labākās lietas no uh, visām eh, pusēm, tad eh, tas tik tiešām varētu būt labs risinājums, bet eh, pašreizējais tiesība akta variants nav man pieņemams. Piemēram, šīs centralizētas identitātes reģistrs, tāda centralizēta datu bāze, kas apkalpos visas pārējās datu bāzes, nu, tas jau ir par tālu. Komisija ir gājusi par tālu. Uh, Viņi nav mūs arī spējuši pārliecināt par to, ka tas tik tiešām ir nepieciešams, ka tas ir samērīgi. Galu galā līdzekļi neataisno uh, mērķus, vai uh, otrādi mērķi neataisno līdzekļus šajā gadījumā. Un, uh, varu piekrist eh, Romeo Francis, eh, Franca nostāju, viņš runāja par eh, monstru datu bāzi. Un es piekrītu, tas tik tiešām ir monstrs, ko mēs redzam. Paldies tālāk, Pimento Lopes. Nu, Paldies, priekšsēdētāji. Šo datu uzkrāšanu, nosakot informācijas sistēmas harmonizēšanu, lai lēmē iestādēm būtu, būtu piekļuve personas datiem bez atļaus no. Uh, ties, e, tiesu iestādēm. Šeit ir runa par super uzraudzības sistēmas veidošanu Eiropas mērogā. E, tie ir priekšlikumi, kas vēršas pret pilsoņu tiesībām uz privātumu un brīvību. Šie, šie jautājumi tiek saistīti ar cīņu pret terorismu, bet praksē tas nozīmē noteikti vainīgumu prezumciju. Viss tiks uzskatīti e, par potenciāliem uh, E, noziedzniekiem. Šodien tas skar ārvalstniekus, rīt tas skars e, visus Eiropas pilsoņus. Un e, šeit ir runa vēlreiz par gadījumu, kad mēs vēršamies pret sociālu un, un demokrātu. Džeims Kunze. Eiropas Savienība kā vienmēr koncentrējas uz kontroli, un kā, kāds varētu būt vēl labākas piemērs, ja ne šis? Citi kolēģi jau izteicās par to, un es arī apgalvošu, ka šī pieeja ir nepareiza, iet nepareizajā virzienā, un kas ir vēl ļauna, ir arī izmaksziņā neefektīva Aplēstās izmaksas e, nodokļu maksātājiem šeit ir aptuveni 460 miljoni eiro. Salīdziniet to ar summām, ko tērē ASV ar līdzīgu iedzīvotāju skaitu un e, vēlmi aizsargāt e, savu iekšējo drošību. Tas ir piliens jūrā. Ja Eiropas Savienība nopietni eh, vēlas to darīt, tad ir jāierosina nopietns pamatots budžets. Vēl kolēģi pieminēja arī citas bažas saistībā ar datu kvalitāti. Eiropas meklēšanas portāla izveidošana pēc biometriskās un cita veida informācijas ir lielā mērā atkarīga no iesniegtās informācijas. Mums ir zināmi entie gadījumi, kad eh, pārkāpēji ir spējuši likvidēt savu identitāti, neļaujot to izsekot, un eh, par to nav saņēmuši nekādu sodu. Viltotas Eiropas Savienības pases tiek tirgots melnajā tirgu, un tās ir pieejamas pietiekam lielā apmērā. Kas attiecas uz datu e, īpašumu, vai e, kāds komisijā vai padomē ir padomājuši par to, kā 500 miljoni Eiropas Savienības iedzīvotāji jūtas par to, ka viņu personīgie dati tiks savākti, apkopoti un izmantoti šādā veidā? Es ceru, ka Eiropas Savienība nav paredzējusi izveidot policijasku valstī, bet šis jautājums tomēr ir jāuzdod, vai tā tiešām ir. Un vēlos atgādināt jums, ka Eiropas Savienības eh, cilvēktiesība pīlārs eh, šobrīd saskaras ar problēmām, un šī likumdošana ir tikai un vienīga Eiropas Savienības kontrola tur, kur pietiktu ar suverēnu valstu kontroli. Paldies, Džeims Kundzei, tālāk eh, kolēģis Morāešs. Dann folgt Herr Kollege. Tādā gadījumā vārds kolēģim Lopes Agilāram. King, komisāru King. Paldies priekšsēdētāji, komisāra Kings, komisāra Avramopulas. Es kā spāņu un eiropiešu sociālists atbalstu eh, jebkuru iniciatīvu šim noteikumam, kur, šim regulējumam, kurš paredz efektīvāk cīnīties pret terorismu, pret eh, pārrobežu noziedzību ar tehnoloģiju palīdzību. Par stādarbspēju runājot, šeit ir runa, ka tiks savienots robežu kontrola datu bāzes, vīzu sistēmas, Schengenas informācijas sistēmas, Eurodac, kā arī ETIAS, kas ir iebraukšanas, izbraukšanas sistēma un ekris datubāze, bet mēs sociālisti liekam uzsvaru uz to, ka tam ir jābūt savietojumam ar trim prasībām. Pirmkārt, lai tas nenovestu pie uh, sajaukšanas imigrācija un terorismu draudiem. Otrkārt, lai tiktu izpildīti visa Eiropas datu aizsardzības direktīvu uh, prasības. Un treškārt, lai tiktu piemēroti proporcionalitātes principi principi, jo arī tas nozīmē izpildīt Eiropas likumdošanas prasības. Paldies kolēģim Lopesam Agijāram. Brīvajā mikrofonā neviens nav pieteicies, tāpēc tagad došu vārdu komisijas vārdā komisāram Kingam. Uh, thank you very much, Chair. Paldies priekšsēdētāji un paldies visiem, kas eh, izteicās šajā diskusijā. Paldies par jūsu aktīvo piedalīšanos.